Allora, cari colleghi, eh, anche se siamo non ancora completi. Dargie kolēģi, vai visi ir ieradušies uz sanāksmi? Skatos, ka daudz vēl nav zālē, bet es tomēr vēlētos sākt mūsu darbu kārtību. Varbūt mēs varētu tagad piecelties kājās un ievērot klusuma brīdi, godinot upuru piemiņu, kas eh, gāja bojā Smoļenskā. Es, protams, zinu, ka 97 eh, cilvēki zaudēja dzīvību, arī Leks Kačinska kungs, viņa sieva nu, un, eh, un arī daudzi citi eh, augstamata ieņemoši cilvēki no polijas sabiedrības. Kopīgi ar uh, lidmašīnas apkāpi. Tātad tagad mums būs klusuma brīdis, lai godinātu šo cilvēku piemiņu. Grazie. Possiamo sederci. Paldies. Lūdzu, apsēdieties. Mūsu šīs dienas darba kārtībā ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar doktoru Fernandesu Taranko, kas ir ANO politiskās nodaļas priekšsēdētāja vietnieks. Un mēs esam šo diskusiju organizējuši kopīgi ar attīstības komiteju. Vēlējos sirsnīgi sveikt mūsu vidū Devas kungu, kas ir eh, komitejas priekšsēdētāja vietnieks. Viņš kopīgi ar mani vadīs šo sanāksmi. Vēlējos pateikties visiem, kas ir ieradušies uz šo pasākumu. Un vēlējos pateikties arī Devas kungam par to, ka no viņa komitejas puses tika izrādīta tik liela interese, un arī ārlietu komiteja vēlēs pierakstīt, piedalīties uh, šajā kopīgajā pasākumā. Argentīno ir stato nominato. Darango kungs uh, no Argentīnas 2009. gadā tika iecelts šajā augstajā amatā, un, lai gan viņš izskatās ļoti jauneklīgs, viņš īstenībā jau ir pavadījis ANO 25 darba gadus. Protams, viņš šajā laikā ir guvis daudz pieredzes. Taranko kunga vizīte mums piedāvā patiešām lielisks iespējas šodien runāt par ANO aktivitātēm, ņemot vērā jauno sasaukumu. Protams, mēs vēlamies arī uzlabot mūsu sadarbību tātad starp parlamenta komitejām un uh, dažādām ANO struktūrām. Protams, tagad mēs runājam par globāliem jautājumiem. Es gan nevēlējos tagad uh, pārāk iedziļināties detaļās, vēlējos dot vārdu referentam un man ir prieks uh, uzklausīt Fernandes Taranko kungu. Kāda būs procedūra? Tātad, uh, Taranko kungs izteiksies kāds 10-15 minūtes, pēc tam organizēsim diskusijas, eh, redzēsim, cik daudz kolēģi vēlas izteikties un eh, padomāsim, kā tad labāk organizēt savu darbu un cik eh, kuram kolēģim tiks atvēlēts laiks runāšanai. Lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Sākumā vēlējos pateikties ārlietu komitejai, it sevišķi Gabrielam Arblērtīnī kungam, jūs priekšsēdētājam. Uh, par to, ka man ir iespēja izteikties uh, jūsu priekšā, un, protams, mūsu attiecības ir ļoti nozīmīgas, mūsu partneru attiecības ir jau tikušas attīstītas vairāk gadu garumā. Es uh, šodien pirmo reizi esmu ieradies pie jums, kopš stājos jaunā amatā, jo ANO sekretariātā sāku darboties pavisam nesen. Uh, Pirms tam es biju koordinators Tanzānijā, kur tika veikts ārkārtīgi liels skaits mūsu aktivitāšu. Un šis process tika atbalstīts uh, starptautiskajā arēnā arī uh, visās Eiropas Savienības dalību valstīs, jo jāņem vērā, ka Tanzānija saņem daļu no Eiropas finansējuma, ko zināmā mērā arī uh, šo lēmumu pieņem Eiropas parlaments, uh, lem, lemjot par budžeta atbalstu jaunatīstības valstīm. Un daudz projekti Tanzānijā norisinās arī uz vietas. Un Protams, mēs saprotam, cik, lielas, cik liela ir šie izaicinājumi gan komisijai, gan padomē, gan parlamentam. Ir pieņemts Lisabonas līgums, tas ir stājies spēkā un tas ir līdzi nesis dažādas jaunas struktūras un priekšnosacījumus. ANO viens no lielākajiem izaicinājumiem bija īstenot 16 ANO aģentūru mandātu īstenošanu saskaņotā strateģiskā veidā, kas būtu vērsts uz ciešāku sadarbību. Uh, Protams, mēs eh, vēlējāmies arī uzlabot eh, programmēšanas un koordinācijas darbu, sniedzot eh, palīdzību attīstības valstīm tādā efektīvākā veidā. Ir jāizveido arī jaunas finansējuma formulas, un mēs vēlējāmies izveidot trasta fondu, lai mēs varētu izvirzīt galvenās strateģiskās prioritātes, sniedzot palīdzību Tanzānijas valdībai. Mēs izveidojam dažādas mehānismus, mēs viņiem vēlamies palīdzēt uzlabot un protams, pēcināt politiskās struktūras, tajā pašā laikā arī uzlabot savu darbu kvalitāti. Ir kopīgas programmas, strateģiska vīzija un arī program, uz programmēšanu balstīta pieeja. Ir vairākas sistēmas, ir atšķirīgas sistēmas dažādās aģentūrās, atšķirīgas pārvaldības sistēmas un, protams, ir arī saziņas sistēma un citu struktūru izveide ir arī ANO koordinators, kas varēja izteikties aģentūras vārdā. Ļoti daudzas reformas jau tagad tiek veiktas gan Tanzānijā, gan Vietnamā, gan Dūbajā, Muzambikā un, protams, vajadzētu pieskārties arī Lisabons līguma mastajiem izaicinājumiem. Man patiešām ir liels gandarījums uh, šodien tikties ar jums, jo jūs spēlējat ļoti nozīmīgu lomu, lemjot arī par piešķirto finansējumu jūs ārkārtīgi aktīvi iesaistāties, eh, palīdzot ANO veiktajās reformās. Mums ir nepieciešama jūs iesaist, jūsu atbalsts, un galvenais vēstījums ir tāds, ka mēs ceram, uz to, ka Eiropas parlaments veicot eh, tās reformas, kas ir jāveic pašmājās, pēc tam aktīvi iesaistīsies arī to reformu īstenošanā, kas joprojām atrodas uz ANO pleciem. Un, protams, ir nepieciešama apņēmība un Eiropas parlamentam, kā arī citām Eiropas kopienas institūcijām ir jāizsargā šī multilaterālā jeb daudzpusējā pieeja un līdzfinansējums, eh, kas ir nepieciešams ANO, lai labāk veiktu savu savu darbu, protams, ir no svara. Šodien vajadzētu vairāk runāt par konfliktu, izvairīšanos no konfliktiem, eh, no par starpniecību, par miera uzturēšanas pasākumiem, un eh, ir bijuši vairāk ziņojumi, ar ko mēs iepazināmies pēdējo mēnešu laikā. Es par tiem tā smalki tagad nerunāšu, bet eh, norisinājās diskusijas par to, cik, nepieciešam, cik eh, ļoti nepieciešama ir tāda starpniecība, vidutāja loma, izvairīšanās no konfliktiem un politisko jautājumu sekretariātam vajadzētu aktīvāk iesaistīties konfliktu risināšanas gadījumos. Ir tāpat izcēlušās diskusijas par to, ka mieru uzturēšanas pasākumi un mieru uzturētāju izveidošana dažādās valstīs prasa aizvien lielāku finansējumu. Apmēram 150 tūkstoši zilo ķiveru nesātāju atrodas daudzās valstīs un, protams, ir jāņem vērā, ka E, ir valstis, kur šo mieru uzturētāju skaits ir augstāks nekā citās valstīs. Un Pasaules banka arī e, šī gada ziņojumā ņems vērā to, kas norisinās konflikta e, valstīs un tiks, arī, tiks veikt arī aprēķini, cik daudz šie pasākumi, šīs operācijas izmaksā ANO. Uh, Un drošības padomas eh, asamblējā mēs runāsim par to, eh, ka vairāk uzmanības ir jāpievērš tieši tādiem preventīviem pasākumiem un aktīvai iesaistēji. Ir arī eh, mieru uzturēšanas komisija, tās, tā ir dažādas struktūras un Eiropas kopienas institūcijas arī atbalsta šādas mieru uzturēšanas misijas dažādās valstīs. ANO struktūrās, protams, viens no lielākajiem izaicinājumiem ir eh, ANO pilāru integrācija. Mums ir eh, jāintegrē dažādās politikas jomās eh, cilvēktiesības, pamatiesības, attīstība un kā mēs šo darba kārtības daļu varam saskaņot ar mieru un stabilitātes darba kārtību. Protams, Mēs esam pieredzējuši līdzīgas lietas, kā ir pieredzētas Eiropas Savienības institūcijās, proti ir tāda darba fragmentizācija, dažādas iestādes konkurē savā starpā, tieši tādēļ ir jābūt saskaņotai rīcībai, ir jābūt labākam darba sadalījumam un ir jāsaprot, kurš tad īsti būs līderis un kurš uzņemsies atbildību. Viens no lielākajiem izaicinājumiem tieši mūsu nodaļai ir pašreizējās uh, politiskās analīzes kultūras mainīšana, mēs eh, mainām savus darba metodas, mainām eh, ANO pārvaldību un, protams, ka dažā nodaļā ir aktīvāk jāiesaistās preventīvās diplomātijas un starpniecības darbā. ANO tāpat sniedz arī atbalstu dažādās valstīs vēlēšanu gadījumā un ņemot vērā uh, uzticamu un godīgu vēlēšanu noturēšanu organizāciju, ANO arī uh, sniedz palīdzību valstīm, lai tiktu izpildīt visi nepieciešamie priekšnosacījumi šādu vēlēšanu organizēšanā. Un ir arī dažādi tehniskie uh, nosacījumi, kas ir jāaizpilda, lai varētu garantēt, ka, piemēram, vēlēšanas norisinās pēc iespējas profesionālāk un efektīvāk bet varbūt eh, tā dziļāk es vēlētos pievērsties tieši tam, ka mums institūcijās ir jāmaina šī darba kultūra, domāšanas veids, ir izveidots eh, tāds eh, starpniecības atbalsta orgāns, jeb struktūra, un šeit e, mēs runājam par pilnīgi jaunu struktūru, mēs ņemam vērā gūto pieredzi un mēģinam, e, protams, īstenot politisko procesu nevainojam norisi. Mēs e, ņemam vērā to pieredzi, kas ir gūta, piemēram, veicot konstitucionālas reformas, varas sadalījumu pieredzi, dažādi mieru uzturēšanas pasākumi un Mums ir jāsaprot, kā piedāvāt šo pieredzi, kā to integrēt nevis ANO sistēmā, nevis tikai šajā pārvaldes sistēmā, bet um, tā ir jāpārnes arī uz miera uzturēšanas misijām un uh, jāintegrē katrā konkrētā operācijā mēs saprotam, uh, ka šī sistēma ir jāintegrē arī visā ANO darbībā un tāpat Varbūt tas būtu īpaši saistījuši tieši jums, kā parlamentiem. Mēs domājam par to, kā uzlabot reģionālo organizāciju kapacitāti, lai eh, šo strīdu risinājumu struktūras mēs varētu uh, likt lietā pēc iespējas efektīvāk. Es patiešām esmu ļoti gandarīts paziņot, ka pateicoties ļoti ciešai sadarbībai ar Eiropas Savienību, mēs esam uh, piedzīvojuši tādu situāciju, kad ieguvējs bija abas puses. Pirmām kārtām mēs reiķinājāmies ar jūsu atbalstu. Tas bija gan tāds tieši, gan arī uh, finansiāls konkrēts atbalsts, mēs varējām rēķināties ar jūsu ekspertu palīdzību un Mēs arī atbalstījām šī strīdu risināšanas, eh, šī strīdu risināšanas nodaļas struktūras izveidošanu un politisko lietu nodaļa uh, uzsvēra, ka šī uh, strīdu risināšanas vienība ir jāspēcina un jāintegrē. Mēs uzskatām, ka sadarbība ar reģionālajām organizācijām ir ļoti būtiska. Mēs te varam saukt daudz un dažādas organizācijas Āfrikas Savienība, ASEAN un tā tālāk. Protams, tie uh, izaicinājumi, kas tiek radīti mieram un stabilitātei, skar ne tikai ANO pilnvaras. Tieši tādēļ sadarbība ar vietējām organizācijām ir no svāra. Uh, jo bieži vien tam ir tāds um, daudzkāršojušs efekts, un mēs varam ie, iejaukties tad, ja tas ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk. Protams, Eiropas Savienība ir uh, organizācija, kas nav ar tādu reģionālu raksturu, jūs dzird visā pasaulē, visā starptautiskajā arēnā, un es domāju, mēs līdz šim esam guvuši pieredzi, ka varam sadarboties un gribam sadarboties. Un Kas notiek Tanzānijā? Mēs runājam par iekļaujošas pieejas eh, izmantošanu, mēs vēlamies to eh, paturēt prātā, veidojot programmāciju, arī programmējot piešķirto finansējumu. Un tad, kad tiek pieņemt politiskie lēmumi, mēs vēlamies tikties nevien ar Tanzānijas valdības pārstāvjiem vai, piemēram, uh, Eh, pārstāvjiem no aģentūrām. Mēs vēlamies arī tikties ar eh, Tanzānijas parlamenta deputātiem. Uh, jo šis uh, iesaistes aspekts, tas, ka cilvēkiem tiek piešķirta balss, ka viņi var izteikties, patiešām ir eh, ļoti būtiski, ja mēs vēlamies īstenot reformas uz vietas šajā valstī. Un, protams, man ir, eh, es ļoti lielu nozīmi piešķiru arī tam, ka šodien var izteikties jūsu vidū, jūs priekšā, var uzklausīt jūsu jautājumus, uzklausīt jūsu ierosinājumus, kā mēs varētu strādāt daudz efektīvāk nākotnē. Kādi ir lielākie izaicinājumi, ar ko mēs sastopamies tieši šodien? Uh, Mēs varam runāt par integrāciju, par to, kā integrēt dažādas ANO politikas pīlārus. Tika izveidotas vairākas darba grupas, arī pārvaldības darba grupas. Ir ticis paveikts patiešām liels darba apjoms, veicot visu šīs reformas. Mēs runājām par šo līderu lomas uzņemšanos, par to, kā veidot saskaņotas komandas. Un, protams, jāpadomā arī par konkrētas stratēģijas un vīzijas apgādāšanu ar nepieciešamību nepieciešamo finanša, finansiālo segumu. Eiropas Savienība īstenībā piešķirt uh, ANO dažādiem uzdevumiem 40% no kopīgā budžeta. Par to mēs esam ārkārtīgi pateicīgi, esam pateicīgi dalību valstīm par to aktīvo iesaisti, jo jūs ne tikai palīdzat uzlabot humani, humano situāciju šajās valstīs, bet arī rūpēties par to, lai tur varētu saglabāt mieru un stabilitāti. Es zinu, ka man vairs nav palicis daudz laika, bet uh, pašā noslēgumā vēlējos pateikt ka uh, Lisab tie izaicinājumi, kas izriet no Lisabonas līguma stāšanās spēkā fakta, īstenībā ietekmē arī ANO darbību. Tādēļ mēs um, ar cerībām raugāmies uz mūsu sadarbības spēcināšanu. Ģenerāla sekretāra vietnieks uh, nesen piedāvāja šo ziņojumu, kas tagad atrodas manās rokās. Tas ir patiešām. Uh, atspoguļojuši tāds uh, izsmeļošs ziņojums, kur ir runāts par ANO un ES sadarbību, kas līdz šim ir norisinājusies ļoti veiksmīgi. Vēlējos pateikties jums par jūsu iesaist, par to, ka jūs izrādāt interesi ANO notiekošajās reformās, it sevišķi runājot par mieru un stabilitātes uzturēšanas misijām. Paldies! Fernandes Taranko. Um, Liels paldies docentam Taranko. Mm, Tātad eh, šajā sanāksmē mm, ir klāt eh, divas komitejas, un mēs mm, vienojāmies, eh, ka tad es došu vārdu savam kolēģiem tālākai sēdes vadīšanai. Paldies! Es gribētu pateikties uh, Tarankungam par to, ka viņš ir šeit kā viens no mūsu vadošajiem partneriem, un es piedalījos ANO ģenerāla asamblējā, kad tika veidota šī mieru uzturēšanas komisija, un Kofi Anans tajā laikā spēlēja ļoti svarīgu lomu kopā ar Pinga kungu šīs struktūras veidošanā. Cik es zinu, arī Eiropas um, komisija ir uh, atbalstījusi šo pasākumu, un man bija tas gods būt arī parlamenta referentam pār šīs struktūras veidošanu. Tā kā man patiešām ir liels prieks, ka var būt šeit un ka man ir izdevības veikt jūs arī attīstības komitejas vārdā. Un tagad es došu vārdu maniem kolēģiem. Munis Kundze, lūdzu. Gracias, señor Fernández Arango. Me alegro de poder. Paldies. Man tiešām ir liels prieks, ka varu um, eh, redzēt jūs atkal šeit pēc mūsu tikšanās Ņujorkā. Vispirms jūs runājāt par sadarbību starp Eiropas Savienību un ANO konfliktu novēršanas un mieru uzturēšanas kontekstā. Tās ir lietas, kas ietilpst jūsu pilnvarās un arī mieru uzturēšanas komitejas ietvaros, bet arī Eiropas Savienībā ir stabilitātes fonds ar 20 miljoniem eiro līdz kas tiek, var tikt izmantot no 2009. līdz 2011. gadam, un, diemžēl, šie līdzekļi nav tikuši izmantot, lai atbalstītu jūsu komitejas darbu. Es gribētu zināt, kādus mehānismus jūs izmantojat, sadarbojoties ar Eiropas Savienību, lai mēs varētu uzlabot šo atbalstu un šo sadarbību padarīt efektīvāku. Un es gribētu zināt, vai, teiksim, tiek izmantot esošie instrumenti, vai arī mums ir nepieciešams veidot kaut ko jaunu. Ir vēl viens jautājums. Šeit es gribētu runāt par Rietum-Sahāras eh, konflikta situāciju. Eh, šeit eh, saruna process ir iestrēdzis jau vairākus gadus, un mēs gribētu redzēt, lai ANO atrastu risinājumu šajā situācijā. Un mēs raugāmies uz iespēju atjaunot Minuso mandātu, un ANO ģenerālsekretāri īpašais vēstnieks Rosakungs apmeklē šo reģionu. Patreiz mēs gribētu zināt, kāda ir situācija un kādas ir izredzes jautājuma atrisināšanas sakarā. Paldies! Um. en español, en inglés. O Whatever you like. Eh, ah, Chinese. In, in Chinese, no, <laughs> not yet. <laughs> Uh, well, let me, let me then just, uh, maybe there's, uh, on the issue of... Atbildi. Tātad jautājums par miera um, veidošanas un uzturēšanas komiteju un instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā. E, es domāju, jūs zinat, ka ir izveidots mieru uzturēšanas fonds, kas ir svarīgs, lai finansētu mūsu pasākumus. Un šie līdzekļi ļauj arī efektīvāk politiski iesaistīties uh, vietās un situācijās pēc konfliktiem. Uh, Kā jūs eh, zinat, ka mm, patreiz arī īrijas un Dienvidā Afrikas eh, valdības piedalās un uh, un es domāju, ka mums būtu svarīgi izvērtēt kopā ar parlamentu un citām institūcijām, kur mēs varētu sniegt efektīvāku atbalstu, vai nu tas būtu finansiāli, vai praktiski, vai ar konsultācijām. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai tās aktivitātes, ko atbalsta un realizē mieru uzturēšanas komisija, tiktu atbalstīts no kolēģu puses uz vietām, un tādēļ ir svarīgi, lai šie esošie pasākumi tiktu pilnvērtīgāk izmantoti, nevis tiktu veidotas jaunas struktūras, jauni instrumenti, kas kopumā dinamiku tikai apgrūtina. Tīpaši tas ir sarežģīti valstīs, kur situācija ir nestabila. Ja runājam par rietumu Sahāru, tad es, protams, gribētu lai Rosa kunga konsultācijas arī interesētajām pusēm būtu veiksmīgas, un mēs gaidām, kad viņš uh, varēs ziņot pēc iespējas ātrāk mums par šo situāciju, un ļoti ceram, ka tiks at atjaunots arī sarunu mandāts. Bet, protams, vispirms ir jāgaida konsultācija rezultāts, un es negribētu steigties notikumiem pa priekšu. Paldies! Um, ask... Paldies! Es gribētu lūgt Kirilovu kungu. As Ignacio. Ja viņa šeit nav, tad Ignacio Salfrankas kungs lūdzu. Eh, sí, gracias, señor presidente. La verdad es que tengo un poco de prisa. Tenía... Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es nedaudz steidzos, jo man ir jādod uz citu sanāksmi, bet uh, es gribētu noklausīties arī atbildi, ja reizes uzdod jautājumu. Tas būtu vienkārši nepieklājīgi uzdot jautājumu un pamest šo telpu. Es zinu, ka jūs tikāties ar Lamsdorfu kungu novembrī, un es atbalstu progresu, kas panākts sarunās eh, starp Eiropas parlamentu un jūsu institūciju, ņemot vērā eh, šo nopietno ieguldījumu, ko dod Eiropas Savienība ar savu budžetu un dažādām aģentūrām. Es arī esmu ieinteresēts um, dažādu notikumu attīstības gaitā. Kas attiecās uz parlamentu nākamās plenāras sesijas darba kārtību, mums uh, steidzamības kārtā tiek skatīts jautājums par cilvēktiesību situāciju rietum sakārā, un es gribētu dzirdēt, ko Fernandes Taranko kungs domā par cilvēktiesību situāciju šajā reģionā. Mēs savā valstī esam piedzīvojuši ļoti sarežģītas situācijas. Uh, Haidūkungs, kas ir ietums Sahāras pilsonis, uh, viņš uzsāka bada streiku šīs situācijas sakarā. Um, un tas tika realizēts mūsu valstī, tādēļ es gribētu dzirdēt no jūsu puses, kāds ir jūsu viedoklis par notiku, eventuālo notikumu attīstību, un kā parlamentu deputāts es gribētu oficiāli dzirdēt, kādas ir mm, Lui Mišela kunga e, izredzes attiecībā uz uh, amata ieņemšanu uh, šajā konkrētajā sarunu procesā ar Rietum Sahāru. Atbild Fernandes Taranko. Es negribētu steigties notikumiem pa priekšu, kā jau teicu, jo šī tēma, šis jautājums ir ļoti svarīgs, ļoti nopietns un delikāts, kā jau jūs pats arī norādījāt. Un tas nosaka arī to, kā dažādas lomas tiek izspēlētas. Cilvēktiesību jautājums, protams, ir svarīgs un nopietns, un Mēs esam ļoti rūpīgi sekojuši notikumu gaitai visu laiku, un tas atspogļojas arī iesniegtajā ziņojumā. Tā kā es savā amatā esmu stājies pavisam nesen, un pat cik man ir liela pieredze rakstot ziņojumus, un ņemot vērā to, ka Rietum Sahāra diemžēl nav mana departamenta piekrītošā teritorija, bet jāsaka ziņojums noteikti ir noderīgs, ņemot vērā arī tos komentārus, kas tiek iesniegt. Tādēļ es gribētu, lai jūs saprastu, ka es negribu komentēt ziņojumu, kas vēl nav uzrakstīts. Kas attiecās uz ģenerāla asamblējas mm, prezidenta vēlēšanu, tad jāsaka, jaunās ģenerāla asamblējas darba dinamika ir tāda, uh, ka dalību valstīm ir jāmobilizē visi savi spēki, visa enerģija un uzmanība. Un tas sākas daudzus mēnešus pirms vēlēšanām, pirms pašām vēlēšanām. Un tie faktori, kas ietekmē patreizējā priekšsēdētāja vēlēšanu procesu atspoguļo arī attiecības starp dažādiem valstu blokiem. Un tādēļ situācija ir tāda, kāda tā ir. Paldies! Es gribētu lūgt tagad eh, Lāmstorf kungu uzdot jūs jautājumu. Paldies! Uh, Paldies par šo prezentāciju un ļoti labo pārskatu, situācijas pārskatu, un bija ļoti vērtīgi to dzirdēt arī tādēļ, ka arī mēs ejām, izejām šo reformu procesu patreiz. Es nerunāšu par mūsu iekšējām lietām Eiropas parlamentā, bet kas attiecās uz to, ko jūs teicāt. Uh, saistībā ar eh, rīcību konfliktu risināšanai. Es domāju, tas, ko jūs eh, teicāt, ļoti lielā mērā varētu noderēt arī mums veidojot ārējās darbības dienestu. Jo šeit arī mēs runājam par to, ka drošībai un attīstībai ir jāiet roku rokā, bet man ir divi jautājumi. Es sajūtu zināmu optimismu, tad, kad jūs teicāt, ka uh, jūs eh, savādāk raudzīsieties uz mieru uzturēšanas izmaksām un eh, būs pilnīgi jauna diskusija par mieru uzturēšanu no vienas puses un preventīvo diplomātiju no otras puses. Vai šis optimisms ir saistīts ar faktu, ka jūs paredzat eh, papildus līdzekļu pieplūšanu Bet jāsaka, ka katru gadu braucot uz Ņujorku, mums tomēr rodas iespējas, ka jums ir daudz labu ideju, uh, gudru cilvēku, bet maz resursu. Tātad vai šis optimisms ir saistīts ar eventuālām izmaiņām finansiālajā situācijā? Otrs jautājums ir saistīts ar jūsu iepriekšējo uzdevumu Tanzānijā, un, bet varbūt ne tikai. Jūs pieminējāt, ka eksperti iesaistīti konstitucionālo reformu uh, jautājumos, kā arī varas sadalījuma un labklājības uh, sadalīšanas jautājumos ir jūsu komandā. Um, tāpat Jūs zinat, ka Kofi Anans tika atbalstīts e, miera sarunas, e, sarunvešanas procesā, bet Jāpieauga, protams, eh, nerāda, neizrāda nekādas, teiksim, šīs eh, savienības iezīmes par Zimbabvē. Zimbabvi. Tur bija vēlēšanas, bet recepti ir tādi, ka ir jāveido Nacionālās vienotības valdības, starp, ko veido Mugabs kungs un otrs lielākais politiskais spēks. Uh, Bet ko jūs domājat par jaunu veidu, jaunām idejām attiecībā uz varas sadalījumu starp dažādām politiskajām partijām, kad pēc vēlēšanu fāzē notiek uh, nemieru valstīs, kad notiek šis izvirdums? Kā jūs redzat šo situāciju? Well, thank you very much. Paldies, un prieks jūs atkal satikt. Uh, Man prieks, ka jūs uzdevāt šo jautājumu, kas man ļauj uh, uh, pastāstīt. Tas ir tāds ierobežojošs faktors apvienotajās nācijās. Daudz kas no tā, kas veicina reformas un visaptveramību, tas ir viss saistīts ar to, kā vai, vai mums ir labi vai nelabi e, finansējumi mehānismi, tas skar dažādas apvienotās nācijas daļas. E, jūs noteikti vairāk zinat par mūsu dev, at, attīstības vai humanitārās palīdzības nodaļām, bet um, ļoti interesants, interesanti, ka mūsu politisko lietu departaments ir izveidots ļoti vecmodīgi. Uh, ļoti atšķirīgi no politiskām, politisko lietu eh, eh, departamenta, kad eh, drošības padomu kaut ko pieņem, kādu lēmumu, tad tas pārvērš par likumu. Un mums ir jāaiziet cauri dažādiem procesiem, komitejām, jālūdz atzinumi. Uh, Protams, tas ir ļoti svarīgi, bet budžeta mehānisms pirmkārt ir ne, neadekvēts mūsu uzdevumam. Mums ir milzīgs izaicinājums e, e, mūsu e, darbinieku skaitā. Mēs pieņemsim 14 jaunus darbiniekus, kas vairāk koncentrēsies uz operatīvo daļu. E, bet interesanti ir tas, ka mums ir jāmumlizē resursi, lai šo cilvēku varētu doties uz šīm te atsevišķām vietām konkrētām, lai viņi varētu aizceļot uz turienu un risināt problēmas, teiksim, mieru uzturēšanas operācijas. Par proaktīvu e, diplomātisku e, struktūru, protams, mums vispirms ir jāgādā par pamata resursiem, tas pieļauj tādu elastību un spēju departamentam uzņemties savas funkcijas, ko tā harta, ko harta uzliek. Bet mēs redzam, ka mums vajag arī ārpus budžeta resursu uh, piesaistīt, bet es negribu iegrimt detaļās, bet finansē šos elementus, kas mūs padara svarīgākus, uh, mums ir nepieciešams nodrošināt pakalpojumus. Uh, bet tagad uh, ir liels pieprasījums nevien no dalību valstīm, bet arī no reģionālām organizācijām, kuras arvien vairāk sastap, sastopas ar pārobežu konfliktiem. Tas ir mm, konflikti, kas pārsniedz robežas un iesaista vairākas valstis. Un tāpēc arī mēs tik ļoti vēlamies sadarboties ar šīm reģionālām organizācijām. Un es negribēju par to tik apklāt runāt, bet mums ir resursu mobilizācija, mobilizācijas dokuments, kur būtu departamenta steidzamākās prasības izklāstītas. Un tur nav nekas tāds ekstremāls, bet ir runa par to, kā izplatīt e, zināšanas par, minis, par misijām un, un konsultēt e, viņus. Uh, Un tie, tie ir jautājumi par varas sadalījumu līgumiem. Jums tur ir e, pilnīgi taisnība. Mums pirmā doma ir nor, e, novērst konfliktu, stabilizēt situāciju, lai būtu iespējams e, stabilizēt situāciju. Un tas, kas ir noticis Kenijā, e, to apliecina un sarežģītība ANO, kas ir nav vienīgā iesaistītā puse, tur darbojas arī Eiropas Savienība ar savu misiju un funkcijām. Jūsu pārstāvi arī dalībvalstis aktīvi darbojas mūsu reģionās, tāpat kā mūsu reģionālās organizācijas. Tā kā šis ir svarīgs jautājums, kā mēs iesaistāmies miera sarunās, ar kādām opcijām, ko mēs apgūstam, bet šeit atkal kā mēs varam kopīgi finansēt kopīgas eh, apmācības vai mm, misijas, ne tikai ANO ietveros, bet es domāju, ka arvien vairāk eh, par to, kā ekspertus eh, izsūtīt uz vietām, lai viņi var runāt par šīm te, problēmu lietām. Mēs kļūstam arvien operatīvāki, jo pieprasījums ir ļoti liels. Un visbeidzot, uh, Es gribu uzsvērt, uzsvērt to, e, ka mēs e, sadarbojamies ar krīzes prevencijas e, iestādi, kas darbojas konfliktu novēršanā un katastrofu novēršanā. Mēs cenšamies ar viņiem sadarboties. Pa, padomnieku piedāvāšana ir jauns palīdzības, jeb atbalsts veids. Uh, kas, eh, te mēs runājam arī par sociālās kohaizijas iekļautības eh, jautājumiem, eh, par dalību politiskajos procesos. Tāpēc mēs mm, cenšamies rast jaunas sadarbības, jeb izpausmas veidus šajās te mm, partnerībās. Un mēs labprāt runātu precīzāk par finansu, mm, mūsu finansu prasībām. Uh, Paldies par šo e, atbildi. Nākamais jautājums. Paldies. Es arī gribu mm, pateikties par to, ka jūs esat ieradies. Un es arī biju daļa no uh, ANO delegācijas pagājušajā gadā, tā kā priecājos atkal satikt. Vidēji austrumi arī ietilpst jūsu pienākumies, un mans jautājums uh, par esošo situāciju, ko apvienotās nācijas var izdarīt šajā, jo vidutājs, es runāju par vidutājības procesu, jo problēma tagad ir tas, ka ir zaudēta uzticība starp abām pusēm, starp Izraēliem, Izraēļiem, palestīniešiem. Un vēl no jūsu viedokļa. Es ir viena no lielākajiem ziedotājiem reģionā un arī Haiti ir uh, izvērstas daudzas programmas. Mans jautājums, eh, vai starp ANO un ES vai ir kaut kādi sakordināti mehānismi, lai visi šie, šis finansējums nu, nokļūtu pēc iespējas vairāk pie tiem cilvēkiem, kuriem tas nepieciešams, un lai nebūtu dubultošanās. Paldies! Paldies, un man arī prieks jūs atkal satikt. Un ārkārtīgi svarīgi, ka es atpazīstu parlament, parlamentāriešus, kuri ir runājuši par šīm te svarīgām ēst e Eh, jautājumiem un ļoti būtiski saprast, eh, cik eh, augstu mēs novērtojam šīs konsultācijas, jūsu jautājums, jūsu komentārs, jūsu ierašanos Ņujorkā, kā jūs, ka jūs pasakāt, ko jūs domājat par šo organizāciju. Nu, un tas tam ir liela, liela ietekme, un mēs varam uzlabot savu uh, darbu un partnerību. Par esošo situāciju tuvējos austrumos vakar Pasko kungs ehm, sniedz informāciju drošības padomē, un jūs internetā varat eh, eh, uzzināt ehm, jaunāko informāciju eh, kopš ap, ANO ģenerāls sekretārs pirms pāris nedēļām apmeklēja šo mm, Izra Izraēlu. Ja es drīkstu tā bija, bija ļoti interesanti redzēt un izjust. Stingrāku uh, balsi, kas nāca no Eiropas Savienības, ko Lēdija Eštona personīgi piedalījās, un man liekas, ka mēs sākam saskatīt to, uh, tos Lisabonas uh, reālos ietekmes faktors. Uh, Ļoti svarīgs ir tas, e, kādu lomu spēlē tagad e, tā saucamais kvartets. Un ši, daudz lielāka koncentrētība sāk parādīties un tāds e, spēcīgāks spēlētājs pūliņos, ko pašlaik vada vidutājs par to, kas notiek uz vietas. Ļoti daudz, kas jū, jūs saprotat, ka situācija ļoti sarežģīta, par rietumu krastu ir runa, ANO, tur ir programmas un uh, humanitārās programmas spēlē uh, spēcīgu lomu premjerministra Fajāca uh, darba kārtība mm, par valstiskumu. Uh, Roberts Sērijs spēlē svarīgu lomu koordinējot sanāksmes ar sūtni Toniju Blēru un citiem, kas spēlē būtisku lomu no Eiropas Savienības. Bet svarīgākais e, apvieno ANO ir mm, ļoti tāda operatīva e, struktūra. Aģentūra strādā ne tikai pie Palestīnas e, institūciju izveids, bet visā sabiedrībā. ANO ir partners Eiropas Savienībai, lai e, sniegtu būtisku palīdzības finansēm, kuru jūs esat apstiprinājuši, un nu, kas ir apstiprināts ar dažādiem mehānismiem. Tātad operatīvā un izpildes daļa e, konfliktu prevencijas pasākumos un uh, ir kaut kas tāds, par ko mēs tiešām varam runāt, un tagad tas ir integrācijas process, kad ANO tiek savests kopā. Arī Gazā, kā jūs zināt, um, bija uh, daļēji atcelts daž, daži no ierobežojumiem, lai varētu ievest uh, būvniecības materiālus, lai varētu atjaunot uh, infrastruktūru, kas ir tik nepieciešama. Jūs pieminējat vidējos austrumus un Haiti. Viens no galvenajiem aspektiem e, konkrēti Haiti, kur bija mieru uzturēšanas uh, misija, e, tur mēs atkal skatīsimies, cik daudz aģentūras programmas un uh, dažādas struktūras. Mēs gribam, lai tās labāk uh, būtu koordinētas, integrētas savā starpā arī, lai būtu labāka, koordinētāka sadarbība ar ES, un būtu cieša sadarbība e, tieši uz e, vietām. Ja es drīkstu priekšsēdētāju, vēl viens jautājums. Es gribu tikai pateikt, ka pirms neilga Barbara Šeinston parlamentā sac, eh, nāc, eh, izstāstīja ļoti labu prezentāciju, eh, bet ļoti grūti uzzināt, kas tiešām notiek Gazā. Viņa pārsvarā strādā ar rietumkrastu, bet viņa mūs informē ļoti aktīvi. Liels paldies! Tā kā laika vairs nav daudz. Es gribu aicināt trīs nākamos kolēģus uzdot jautājumus, un tad eh, mūsu viesim būs laiks atbildēt. Landsbergi kungs. Nē, Šolca kungs vispirms. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī biju delegācijā uz no apvienotām nācijām. Man prieks, ka mēs varam arī šeit Briselē satikties. Es, tā ir laba zīme, ka mēs spējam turpināt šo mm, sadarbību, varbūt biežāk tiekoties. Un tad es ņemu vērā, ka man jāizsakās īsi, jūs minējāt, ir jauna pieeja, lai strādātu pie prevencijas metodes, būtu aktīvākiem un nepieļaut konfliktiem samilst. Vai jūs domājat, ka ANO sistēmā budžeta finansējums un jūsu nodaļas spēja palielināt un strādāt efektīvāk, jūs, jūs tā teicāt? divi konkrēti jautājumi. Es atgriezīšos pie gazas jautājumu. Tad, tad gaza ir pēc konflikta. Vai jūs strādājat pie tā? Bet bija, varbūt ir situācija pirms jauna konflikta. Tad kādā veidā jūs domājat Eiropas uh, Savienība un ANO varētu uzņemties lielāku atbildību un darīt vairāk? Otra lieta, kā jūs eh, vērtējat situāciju Kirgistānā, kur arī pēc eh, konflikta jūs eh, varat tagad strādāt uz vietas, mm, dodot jaunu perspektīvu, perspektīvu attīstībai? Lansbērts kungs, lūdzu. Jūs tačiem. Paldies, priekšsēdētāji. Fernandes kungs. One of important means Ja mēs runājam par izvairīšanos no konfliktiem, tas ir ļoti būtisks aspekts eh, miera uzturēšanai. Ja mēs runājam par aktuālu un iesaldētu konfliktu risināšanu, ir jāizvēlas pareizās metodes. Mēs, piemēram, šos iesaldētos karus eh, negribam pārvērst eh, karstajos karos. Negribam, lai tie atkārtotos un uh, uzliesmot no jauna. Piemēram, kas notiek Grūzijā? Abhāzijā un Dienvidu Osetijā uh, varētu izvietot uh, ANO mieru uzturēšanas misijas, bet diemžēl no tā atteicās un uh, joprojām šajās teritorijās atrodas uh, Krievu miera uzturēšanas misijas. Un izskatās, ka tā varbūt nav pareizā pieeja. Nevarētu šajās vietās izvietot miera uzturēšanas misijas, kas pārstāv vienu no konfliktējušām pusēm. Uh, Un, eh, ja varbūt eh, tur nevarētu ierasties mieru uzturētā no Grūzijas puses, tad varbūt zilās ķivers būtu neitrālākais risinātājs. Vai jūsu īpašais birojs varētu uzņemties zināmu atbildības daļu par to, kas toreiz notika? Pēc tam, kad apvien, apvienotās nācijas eh, atteicās būt uz vietas un atteicās eh, izvairīties no šī konflikta. Un eh, kādus secinājumus jūs no tā varat izdarīt, gūstot mācību nākotnē? Paldies! Un tagad pēdējais jautājums šajā kārtā uzdos Prēdes kungs. Euh, paldies, paldies priekšsēdētāj kungs.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 Mieru uzturēšanas pasākumi, protams, ir jāplūko pietiekami cieši caur politisko jautājumu prizmu, jo ir vairāki procesi, kas ietekmē mieru uzturēšanas pasākumu jau tā trauslo raksturu, jo krīze var atkārtoties pilnīgi jebkurā brīdī, atkal no jauna uzliesmot šie konflikti. Bet politiskais uh, progress nav sasniegts ļoti ilgi. Uh, es uh, runāju par to, kas notiek Kotdivārā, tur jau gadiem ilgi ir solīts panākt progresu, ir runāts par to, ka tiks izveidots samierināšanās mehānisms, ka būs godīgs vēlēšanas, bet nekas vēl nav sasniegts. Uh, ko mēs darīsim? Vai mēs varētu demobilizēt eh, tos spēkus, kas eh, atrodas valsts ziemeļos pirms vēlēšanām vai dienu pēc vēlēšanām? Tās krīzes, ko mēs piedzīvojam šajās valstīs, norāda uz to, cik šī situācija ir vārīga un ko tādu mēs varam drīz pieredzēt arī citās Āfrikas valstīs. Tas ir kontinents, kur ir ļoti daudz eh, problēmu veidojot mieru pasākums mieru īstenošanu. Tātad mums ir nevien jāpārvalda tās krīzes, kas ir radušās pēc vēlēšanām, mums ir jāizvairās no konfliktiem jau pirms vēlēšana norises, jo šādās valstīs, piemēram, demobilizācija, demilitarizācija varētu palīdzēt vispār vēlēšanas pirmām kārtām noturēt. Mums ir, protams, jāsniedz atbalsts vēlēšana novērošanai, tas ir jādara gan starptautiskajām organizācijām, gan citām iesaistītajām pusēm, un, protams, šā, šie visi atšķirīgie gadījumi ir jāvērtē eh, arī ar attiecīgu mērauglu, un liels paldies par jūsu uzstāšanos, paldies par jūsu atbildi jau iepriekš. Thank you, thank you very much. I mean, now, uh... Paldies, turpina Fernandes kungs. Nu, patiešām ļoti izaicinoši jautājumi, un tas norāda uz to, cik aktīvi parlaments ir iesaisties šo jautājumu risināšanā. Jūs patiešām uzmanīgi sekojat visiem notikumiem, un izskatās, ka Eiropa aizvien vairāk un vairāk iesaistās šādu starptautisku problēmu risināšanā, un tas mums sagādā patiešām lielu gandarījumu. Es saprotu, ka jūs gaidāt atbildes uz saviem jautājumiem, jūs vēlties, lai es uh, izgaisinu jūsu bažas. Ja mēs runājam par finansējumu, es tikai vēlreiz atkārtošu. Protams, finansējums ir izaicinājums. Mums jāpadomā par to, kā joprojām uh, finansēt tās operācijas, kas uh, notiek tieši tagad, dažādas uh, humānās operācijas uh, un uh, mieru uzturēšanas misijas, bet ir, eh, protams, jāfinansē arī dažādas turpmākās nākotnes aktivitātes. Un, ja mēs runājam par gazas joslu, mēs turpinām darboties šajā teritorijā, neskatoties uz visai saržģītajiem apstākļiem, un jūs zinat, ka eh, īstenībā palestīnieši paši bieži vien ir nodalīti, dalīti savos uzskatos, un tas mūsu atba atbalsts sniegšanu šim reģionam padara vēl grūtāku. Bet joprojām starptautiskai arēnai ir jābūt iesaistītai, ir jāatbalsta ANO, lai mēs varētu arī sniegt palīdzīgu roku gazas joslā dzīvojošajiem. Jūs uzdevāt jautājumu par Kirgistānu. Tas ir patiešām ļoti interesants jautājums. Tur arī ir, ir arī. Uh, preventīvās diplomātijas centrs, kas sadarbojas ar, ar piecām centrāla Azijas republikām. Mēs runājam arī par energoapgādes drošību, jo uh, enerģētika bieži vien ir tas jautājums, kurš izraisa vairākus konfliktus, un tādēļ mums vajadzētu arī padomāt par to, kā pārvaldīt šos uh, dabas resursus, dabas bagātības, un intervencei ir jābūt gan tehniskai, gan politiskai, un tas jau prasa daudz vairāk pūliņu nekā agrāk. Kā mēs finansējam šos birojus, tas ir milzīgs izaicinājums. Es nerunāju par milzīgām summām, bet mums patiešām ir jāsūta eksperti uz vietas, lai šie cilvēki varētu sadarboties ar vietējiem ekspertiem, ar vietējiem organizācijām. Un tas ir patiešām milz izaicinājums. Kirgistānā tagad atrodas īpašais sūtnis Kubiskungs eh, no Eiropas komisijas, viņš ir arī veicis tādu vidutāju lomu starp vairākām iesaistītajām pusēm, un Eķis Sūtnis ir guvis milzīgu pieredzi šajā jomā, viņš ir cieši sadarbojies gan ar jums, gan ar ANO. Un viņš palīdz arī izsināt šo situāciju un eh, mēģina nogludināt šo krīzi krīze bija latenta, tā bija tāda kā slēpta, nebija redzama virspusē, bet tā vienmēr uh, bija klātesoša. Tādēļ mums ir jāsaprot, kā izveidot konfliktu risināšanas kapacitātes šajās sabiedrībās. Tas ir uh, smags izaicinājums. Mums, protams, ir jāsadarbojas ar dalību valstīm, lai šos jautājumus risinātu. Par Grūziju runājot. Ko ANO ir darījusi lietas labā. Īstenībā daudz ko mums ir diktējuši tieši dalību valstis, un Gruzijas gadījumā tā tas bija, jo e, šeit e, arī daudz bija sakāms tieši komisijai, lai varētu veicināt esošo procesu norisi, mums ir jāpadomā par Ženēvas mehānismu izmantošanu un IPRM mehānismu. Tas patiešām ir vitāli tieši konkrētajā situācijā bet, eh, ja man jāsaka vaļsirdīgi, ANO kapacitātes un spējas bieži vien ietekmē dalību valstīs eh, notiekušā dinamika, tātad vai mēs varam kaut kur iejaukties vai nē. Mēs šo lēmumu nepieņemam vienbalsīgi. Mēs esam iesaistīti uz vietas, mums ir sadarbības partneri šajās valstīs, eh, Grūzijā, un ir arī īpašie sūtņi. Un viss šis mehānisms mēģina uzturēt eh, procesu virzību uz priekšu. Un ir jāpatur prātā to, cik liels ir mūsu pilnvaras. Mēs vēlamies izveidot uzticams instrumentus, vēlamies nodrošināt starptautiskās kopienas leģitimitāti, bet eh, kā tiek pieņemti politiskie lēmumi, kā tiek pieņemti lēmumi par to, vai misijas izvietot šajās valstīs vai nē, bieži vien tas ir atkarīgs arī no dalību valstu interesēm. Visbeidzot, es pilnībā piekrītu eh, tām bažām, kas izskanēja no kolēģu mutēm, proti par to, ka situācija šajās valstīs ir ļoti trausla un tādēļ mums ir jārada nepieciešamie priekšnosacījumi, kas varētu ļaut izvairīties no konflikta atkārtošanās nākotnē. Mēs uh, varam saprast, uh, ka konflikta risināšana politiskā ceļā nevienmēr ir mm, sasniegus pietiekam augstu attīstības līmeni. Uh, un tādēļ jau pirms vēlēšanām ir jāpievērš pietiekam liela uzmanība valsts procesiem. Un vēlējos pateikties arī Eiropas komisijai par to, ka tā ANO atbalsta vēlēšana novērošanas aktivitātēs. Viena strateģisko partneru attiecību daļa ir eh, politiskas dabas, protams, tur ir arī tehniskā dimensija. Mēs mēģinām atbalstīt eh, uz vietas eh, esošo pilsonisko sabiedrību. Un mēs nerunājām par vēlēšanu procesu tikai tā atrauti, izraut no konteksta. Mēs vēlamies aplūkot visu kopainu. Nu, Eh, iesaistām iesaistītās puses, eh, sazināmies ar valdības pārstāvjiem, lai vēlēšanas nebūtu vienīgais mūsu interešu punkts, mūsu interešu objekts, lai eh, mēs nedomājam, ka, piemēram, vēlēšanas varētu būt vienīgais instruments, ar ko varētu atrisināt konfliktus. Mēs esam jau pieredzi guvuši daudzās valstīs, tajā skaitā Kodivārā, un mēs sadarbojamies ar ASEAN, ar Āfrikas Savienību, un, protams, gūstam guvām daudz mācības šīs sadarbības rezultātā un mēģinam izkristalizēt vislabākos instrumentus, kas varētu palīdzēt cīnīties pret, šīm, pret šiem konfliktiem un mēģināt izvairīties no tiem nākotnē. Jā, es jums varu piekrist. Kodivuārā. Kodivuāri tāds hrestomātisks gadījums, un to noteikti nevajadzētu izlaist no mūsu redzeslēņķa. Mēs esam arī izveidojuši tādu reģionālu bīroju, tur darbosies Džineta kungs, īpašais sūtnis, viņš varēs iejaukties tad, ja būs nepieciešams, ja radīsies politiska krīze. Un mēs varējām, piemēram, risināt situāciju uz vietas Nigērijā, Mauritānijā, Somālijā, Gvinējā, Bisau, Gvinējā, Togo par to varbūt tik bieži netiek runāts, šie panākumi netiek skandināti, bet mēs tur patiešām esam panākuši progresu. Mēs cenšamies eh, raisināt arī tādus konfliktus, eh, par kuriem varbūt tik bieži avīzēs netiek runāts, eh, kas neparādās laikraksts pirmajās lapusēs. Un bieži vien ir grūti mm, piesaistīt nepieciešamos resursus, jo biežāk ir vieglāk saņemt finansējumu tādam konfliktam, par ko tiek runāts ļoti plaši un skaļi, bet ir citas valstis, kur krīzes ir daudz grūtāk atrisināt, jo tam ir tāds neapzināts apmērs. Paldies! Es uzdo, došu vārdu vēl vienam kolēģim, pēc tam pats uzdošu jautājumu. Paldies, paldies! Es vēlējos jums novēlēt panākums, jūs jaunajā amatā, saka Vaigla kungs. Viens no jūsu priekšgājiem, Turka kungs, bija manas valsts to... prezidents. Vēlējos jums uzdot jautājumu par vēl vienu karsto reģionu, karsto punktu, kur miera uzturēšanas pasākumi nu, nav vainagojušies ar cerētajiem panākumiem. Un es runāju par Sudānu. Es nezinu, vai rīt vai pat jau šodien ir vēlēšanas Sudānā, un es nezinu, kāds būs to iznākums, bet es domāju, ka tas būs visai apšaubāms noteikti būs vēlēšanu uzvarētājs. Uz viņu vārdu ir izrakstīts āresta orderis, un, protams, es domāju, ka mēs no Sudānas uh, uzklausīsim arī citas sliktās ziņas. Ir visai tāds vārks uh, līgums uh, Dohas saruna raundā, joprojām Darfūrā ir pielietot vardarbība, un joprojām e, ir palicis neatrisināts jautājums, vai e, Dienvidsudānā tiks organizēts referendums. Vēlējos uzdot jautājumu par to, kāda tagad ir sadarbība starp ANO un Āfrikas Savienību, jo pagātnē šis ir bijis visai jūtīgs jautājums. Un varbūt vēlējos eh, arī dzirdēt, kāds ir jūsu redzējums par to, nu, kas notiks pēc vēlēšanām Sudānā. Paldies, eh, un paldies. Es pats vēlējos uzdot jautājumu, saka Devas kungs. Es, protams, pazīstu Kofiju Anānu, es zinu viņu darbību un mums ir jāsaprot, eh, ka garantējot mieru uzturošanu kādā valstī ir jāuzņems atbildība, ir jā cilvēki jāaizsargā. Un ja valsts pati nevar uzturēt mieru un nevar garantēt stabilitāti, mēs varam viņiem e, palīdzēt. Un tādā veidā mēs uh, bet, piemēram, nododot vāru viņu pašu rokās, ļaujot valstī pašai uzturēt šo mieru, mēs e, varbūt garantējam uh, valsts suverenitāti. Protams, ir jāpadomā par to, kāds instruments mēs izmantojam, vai mēs izmantojam pietiekami dinamiskus un efektīvus instrumentus, lai varētu uzņemtos savu atbildību, aizsargājot kādu konkrētu tautu. E, atceramies, ka šī koncepcija tika izmantota attīstīt pirms trim gadiem, un kas ir noticis? Vai e, šis instruments ir vainagojis ar panākumiem, vai jūs varējāt to izmantot arī sarežģītos apstākļos, lai varētu iejaukties un palīdzētu tādu tā saukto neizdevušos valstu līderiem pašiem uzņemties atbildību? Paldies! Paldies! Es varbūt sākšu ar pēdējo jautājumu un pēc tam pāriešu pie Sudānas. Tātad par pienākumu aizsargāt, sniegt aizsardzību. Jā, pirms dažiem mēnešiem uh, gāja runa par šo koncepciju arī diskusijās ar ģenerālu sekretāru. Un patreiz šī koncepcija vēl tiek izstrādāta sarunās ar dalību valstīm, kā tā varētu tikt ieviesta. Un uh, kādēļ atsevišķos gadījumos selektīvi šī, šī koncepcija tiek piemērota un kādēļ citreiz nē. Un iespējams, ka tas ir rezonējies arī atsevišķās diskusijās šeit parlamentā, un tas varētu būt arī virmot um, drošības padomas um, uh, gaiteņos, un galvenais ir par to, ka tā kā jūs personiski eh, esat saistīts ar šo svarīgo koncepciju, tas ir veidojis eh, vispār šo jautājumu par atbildību un atbildīgumu. Tas noteikti nenoņem atbildību no mm, valstu un valdību vadītāju pleciem. Viņiem ir noteikti jāņem vērā arī starptautiskie standarti un uh, jāizvērtē uh, cilvēku tiesību normu pārkāpumu sekas un konsekvences, kā tas varētu novest tālāk pie krimināla vajāšanas un sankcijām un, tā, un tam līdzīgi. Uh, Jūs redzat, ka šis jēdziens joprojām, šī koncepcija joprojām um, kalpo par pamatu visai dedzīgām diskusijām. Un ja jūs pasakosiet um, dokumentos, tad jūs redzēsiet, ka um, veidojas tādu valstu bloku, kas ir pār un kas ir pret uh, šo aizsardzības nodrošināšanu, bet, kā es teicu, šis joprojām ir aktuāls jautājums, kam ir jāsako un kas vēl nav noformulējies, un tas ir šīs kolektīvās apziņas uh, tāds nenobriedis elements. Mani kolēģi Āfrikas nodaļā, kur diemžēl šodien nav man līdz, uh, un Halio Menkerijos, kurš ir ģenerāla sekretāra, otrs no asisten, asistentiem, viņš patiešām pretēji man reāli darbojās kā īpašais vēstnieks Sudānā. Un te atkal iet runa par tādas proaktīvas pienoto nāciju organizācijas darbību un veidošanu, un kad humānā palīdzība izvēršas daudz plašākā saskaņot rīcību. Jūs zinat, ka patreiz situācija um, Ziemeļu un Dienvidu Sudānā ir ļoti nestabila un uh, ir um, daudzas paudzes izaugušas, kuras nekad nav piedalījušās brīvās un demokrātiskās vēlēšanās. Un jūs zinat, ka uh, vairākas politiskās partijas atsauc savus kandidātus, um, un tas apgrūtina šo situāciju, bet tomēr jāsaka, ka šīs vēlēšanas ir būtisks stūrakmenis uh, turpmākajam miera procesam, un patreiz ir vairāk nekā simts novērotāji, kas patreiz piedalās e, šajā procesā un dokumentē vēlēšanu gaitu. Tā ir valsts ar milzīgām loģistikas grūtībām. Un tādēļ ļoti daudz, kas ir atkarīgs, piemēram, no laika apstākļiem, jo vienu brīdi bija diskusijas par to, ka vēlēšanu budžetu periodu varētu atlikt uz vēlāku laiku, jo, ja sāks lietus sezona, tad trīs ceturdaļas no valsts principā ir atslēgts no ārpasaules. Mm. Tas viss ir jāņem vērā, bet eh, svarīgi ir tas, kā starptautiskā sabiedrība turpinās sekot notikumiem Sudānā un uh, kā mēs varēsim panākt vienošanos par nākamo svarīgo soli. Tas ir referendums Sudānas dienvidos. Un es domāju, ka turpmākajos mēnešos uzmanību galvenokārt tiks pievērst šim jautājumam. Ko tas nozīmē Sudānai, ko tas nozīmē reģionam kopumā un Āfrikas Savienības lomai? Es gribētu teikt, ka mūsu attiecības ar Āfrikas Savienību ir ļoti labas. Mēs kopīgi uh, realizējam dažādus atbalsta pasākums vai Somālijā, vai Sudānā, vai Lielo ezeru reģionā. Es domāju, ka tā patiešām ir ļoti tāda um, vērtīga un laba reģionāla organizācija, ar kur mums ir ļoti tāda veiksmīga sadarbība. Un tā, par cik Sudāna būs kā piemērs visam šim kontinentam, es domāju, ļoti svarīgi, lai mēs parādītu savu uh, konstruktīvo nostāju, jo tās ir nacionālās vēlēšanas, kuras organizē un, un kam seko nacionālās struktūras, nevis ANO. Es gribētu pateikties ar Eiropas Savienībai, kas eh, ir piešķīrusi finansējumu, lai arī tas ir nonācis mūsu rīcībā visai vēlu, tomēr mēs varam to ļoti efektīvi izmantot. Es gribētu pateikties par šīm finanšu formulām un instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā, un mēs runājam runājām ar dažiem no jūsu kolēģiem, kas ir saistīti arī ar vēl, vēlēšanu novērotāju misiju. Domāju, ka tur ir daudz arī mācības, ko mēs gūsim, bet, kā es teicu, daudz kas būs atkarīgs eh, no tā, kā noritēs referendums. Un šīs divas lietas, tātad vēlēšanas referendums ļoti cieši sautrapēji saistīts. Devis kungs, es gribētu lūgt Albertīnī kungam tagad pārņemt vadības grožas savās rokās. Paldies! Gribētu pateikties Fernandešam Taranko kungam par eh, šo noslēgumu, šo rezumējošo daļu. Es gribētu pateikties jums par ļoti pilnvērtīgajām un uh, rūpīgi mm, izsvērtajām atbildēm, un tas patiešām mums uh, arī deva ieskatu uh, tajā, kā attīstās attiecības starp Eiropas Savienību un ANO, un es gribētu teikt, ka Lisabons līgums spēkā stāšanās dod uh, pilnīgi jaunu pagriezienu mūsu attiecību veidošanas arhitektūrā, un es domāju, ka ļoti ļoti vērtīgi tas, ka jūs tieši šobrīd ieradāties šeit pie mums, uh, lai uzturētu šīs diskusijas. Un es ļoti ceru, ka um, mēs um, to.